Good. Thank you very much. Otvieram posiedzeni. Sākam šodien sanāksmi. Vispirms ir sākotnēji komentāri. Pirms piecām dienām mēs saņēmām bēdīgu ziņu par to, ka mīra Žils Žaker, kas ir Francijas žurnālists, kas uh, zaudēja dzīvību Sīrijas pilsētā Homs. Iepriekšējā gadā pāri pa simt žurnālistiem zaudējuši savu dzīvību, pildot savus uzdevumus, aizsargājot preses brīvību. Mēs vienmēr esam cīnījušies par to cilvēku dzīvībām un godu, kas uh, mums atklāja patiesību. Otrā informācija. Uh, Itālijas kruīza kuģa katastrofā. Vismaz seši cilvēki ir zaudējuši dzīvību un vairāki ir šobrīd tiek uzskatīti par bezvēsts pazudušajiem. Eiropas parlamenta vārdā izsaku līdzjūtību un varu teikt, ka šim, šai katastrofai nekādā gadījumā nebija jānotiek, un es tiešām ceru, ka mēs varēsim izdarīt attiecīgas secinājumus no šāda notikuma. Trešā ziņa. Mēs saņēmām informāciju par to, ka mīra Manuels Fraga Iribarn. Vakar Spānija un Eiropa zaudēja lielu valsts vīru. Viņš bija viens no, no svarīgākajiem Spānijas demokratizācijas veidotājiem. Cilvēks, kas izveidoja Partido Populāru un no šīs partijas mums ir arī deputāti, kas šodien pat ir arī klāt. Manuels Fragā ir Rībarnē 80. gados ir strādājis Eiropas parlamentā par deputātu. Mūsu kolēģe, mirušā meita, Kārmena Fraga Esteras, mēs jums vēlamies personiski izteikt uh, mūsu līdzjūtību jums un jūsu ģimenei. Un pēdējā ziņa. 18. decembrī pagājušajā gadā Mēs zaudējam Vaclavu Havelu, kas bija vispirms Čehoslovākijas un arī divas reizes Čehijas prezidents. Eiropa un ne jau tikai Čehija un Slovākija zaudēja cilvēku, kas ir samta revolūcijas simbols un arī mūsu kontinenta atkal apvienošanas simbols. Viņš bija lielisks cilvēks, valsts vīrs. Mēs atceramies pirms diviem gadiem, 2009. gada novembrī Vaclavs Hāvels bija arī mūsu viesis šeit, Eiropas parlamentā. Mēs tajā reizē varējām viņu sveikt, un šodien mēs varam svei, mēs varam uh, cienīt viņa atmi, piemiņu, protams, un man pašam bija iespēja piedalīties Sprāgā, Havlā, uh, bērēs. Un tas bija tiešām īpašs notikums ne tikai Eiropā, bet arī citās valstīs. Bija daudzi uh, valstu vadītāji un arī valdību vadītāji. Mēs atvadījāmies no lieliska cilvēka, no lieliska čeha. Un tāpēc arī jūs tagad sirsnīgi aicinu ieturēt uh, Uh, klusuma minūte, lai uh, varētu parādīt cieņu pret viņiem. Thank you very much. Uh, proszę Państwa. Cienījamie deputāti, saskaņā ar 12. pantu mūsu reglamentā, kā arī citiem